Es domāju, ka šie pasākumi noteikti ieviesīs lielāku skaidrību par to, kas ir vietējā ražojuma pārtika. Paldies! Oh, komisārin, herzlichen Dank! Paldies, komisāre! Tādējādi esam noslēguši šī darba kārtības punkta skatīšanu un turpinājumā uzklausīsim padomas un komisijas paziņums par migrantu stāvokli Grieķijā diskusiju sāksim dodot vārdu padomes uh, priekšsādātājiem Batskavam. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka Visi ir viensprāts par to, ka Grieķija saskars ar milzīgu problēmu uh, migrācijas jomā, un mums ir uh, mm, jāatbalsta Grieķija šajā situācijā, lai kontrolētu migrāciju, imigrāciju. Padomē mēs esam bieži runājuši par Grieķijas nacionālo rīcības plānu īstenošanu attiecībā uz patvērumu piešķiršanu, migrāciju un robežu kontroli. Pavisam nesen tas tika apspriests arī iekšlietu tieslietu padomē 8. martā. Šajā sanāksmē komisija un Grieķija ziņoja par progresu attiecībā uz patvēruma pieteikumu apstrādi, piemēram. Tāpat ir skaidrs, ka šīs stratēģijas īstenošana nebūs viegla. Pirmkārt, ir jādomā par personāla nodrošināšanu, lai izskatītu patvērumu pieprasītāju lietas, kā arī eh, lai izbūvētu un uzturētu bēgļu uzņemšanas centrus. Tāpat arī ir nepieciešama resursa Grieķijas rīcību plāna realizēšanai. Tas prasa ne tikai eh, īpašu piepūli no Grieķijas puses, bet arī atbilstošu koordinētu Eiropas Savienības atbalstu Grieķijai. Eiropas Savienības aģentūras tādas kā apvienotais Eiropas patvērumu birojs, Frontex, kā arī dalību valsts. Noteikti varēs sniegt savu atbalstu, un ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos arī tiks iesaistīts. Tāpat tiks sniegt eh, praktiskā palīdzība, ekspertu konsultācijas un finansiālais atbalsts. Kaut arī tiek plānots jauns uzņemšanas e, centrs bēgļiem no Eiros reģiona, ar to vien vēl nepietiek. Patreiz es e, došu vārdu arī komisijas pārstāvjiem, lai sīkāk pastāstītu par to, kas notiek Grieķijā, bet es gribētu pasvītrot to, ka mēs padomē runājam par to, kā mēs varētu paust savu solidaritāti ar tām valstīm, kuras izjūta lielu spiedienu uz savām imigrācijas sistēmām. 8. martā tika pieņemts, pieņemti padomas secinājumi par vienoto ietvaru uh, praktiskas solidaritātes pasākumu realizēšanai, atti, lai atbalstītu tās valstis, kuras izjūt lielu spiedienu un lielu bēgļu pieplūdumu. Tāpat uh, tiek veidots agrīnās brīdināšanas mehānisms, ko paredz Dublīnas regula, un šis mehānisms ir iekļauts Dublīnas regulas grozījumu projektā, ko nu pat nesen iesniedzām Eiropas parlamentā, lai uzsāktu trialogu sarunas. Šis mehānisms ļaus mums novērst tādas situācijas, kādas patreiz vērojam Grieķijā. Bez tam mūsu rīcībā ir vesela rinda pasākumu, ko mēs varam piedāvāt valstīm, ja tās nonāks līdzīgās grūtībās. Šeit būtu jāizmanto arī Schengens sadarbības sistēma un jāpastiprina kontrolas ārējām robežām. Padomu pasvītro, ka ir jāpastiprina arī Eiropas Savienības aģentūru loma un ir jāveicina sadarbība ar trešajām valstīm. Lai panāktu konkrētus rezultātus. Aģentūras ir tās, kas varētu veicināt solidaritāti un pastiprināt praktisku sadarbību. Mēs nebeidzam pasvītrot to, cik svarīgi ir solidaritāte, kurai ir jāizpaužas reālos sadarbības pasākumos. Ar tādu stūrakmeni kā solidaritāte mēs noteikti turpināsim sekot notikumiem Grieķijā un vērosim rīcības plānu īstenošanu, ko mēs atbalstām. Un mēs norādām, ka šie pasākumi veicami saskaņoti. Un man ir liels prieks, ka pa Eiropas parlaments ir izvēlējies runāt par šo jautājumu šodien, jo problēmas, ar ko saskars Grieķija šodien, ir arī Eiropas Savienības problēmas. Grieķijas eh, migrācijas un patvērums sistēmas eh, reformas kopā ar robežu kontrols uzlabošanu ir jautājums, kas ir svarīgs ne tikai mums un Grieķijai, bet arī eh, migrantiem patvērumu meklētājiem. Paldies! Paldies, un tālāk došu vārdu komisijai Māmstrāms kundz lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundz, ministru kungs, godātie deputāti. Paldies par iespēju runāt par šo svarīgo jautājumu, mm, kas skar mm, migrācijas kontrols problēmas Grieķijā kas sasaucas ar uh, Eiropas patvērumu sistēmu un cilvēku pamatiesībām. Komisija nepārtraukti ir atbalstījusi Grieķiju tās centienos reformēt uh, Uh, savu migrācijas politiku un patvērumu politiku. Un uh, mēs redzam, ka ir panākts konkrēts progress. Ir izveidot divi jauni dienesti, viens izskata patvērumu pie, pieteikumus un otrs nodarbojas ar bēgļu uzņemšanu. Pagājušajā gadā īpašā uh, patvēruma uh, koordinācijas aģentūra atbalstīja uh, pasākums Grieķijā um, konkrēti uzņemšanas centra veidošanu Evros reģionā. Mēs esam organizējuši arī tehniskās, tehniskās misijas uz Grieķiju un iesaistītas Frontex, apvienoto nāciju, uh, augstais pārstāvs bēgļu lietās, un mēs uh, turpinām strādāt, lai iesaistītu arī Turcijas varas iestādes, lai novērstu uh, migrantu tranzītu plūsmas no Turcijas teritorijas. Tā kā progress ir panākts, bet, protams, vēl ļoti daudz ir jādara. Humanitārā situācija Evros reģionā ir nepieņēmām. Apstākļi, kuros uh, uzturs patvēru meklētāju un migranti, ir nepieņēmami. Ir nepieciešams lielākas pūles no Grieķijas puses. Un ir nepieciešams sniegt nekavējošu humanitāro palīdzību migrantiem, kas čērso Grieķijas robežu. Uh, Grieķija dara visu, lai vismaz pagaidām palielinātu uzņem, bēgļu uzņemšanas kapacitāti, cik tas ir tās spēkos. Komisija vairāk kārtīgi ir atgādinājusi Grieķijas varas iestādēm, ka ja tā nerealizēs nekavējošas pasākums, tas var novest pie tiesiskām sekām, bet, protams, ikdienā mēs redzām arī humanitāro krīzi. Mēs esam gatavi palīdzēt un daudz dalībvalsts un arī iestādes un organizācijas ir gatavs atbildēt, bet Grieķija pat ir atbildīga par uh, rīcību saskaņā ar starptautiskajām un savienības tiesību normām. Tālāk par Grieķijas migrācijas un patvērumu sistēmas meklēšā, uh, sistēmas reformu. Šeit, protams, mēs cieši sadarbojamies ar Grieķijas varas iestādēm, aģentūrām, ANO augsto pārstāvu bēgļu lietās. Grieķija ir viena no tām, kas visvairāk saņem no īpašās programmas, kopumā veidotu 309 miljonus eiro, kas ir piešķirt līdz šim. Tomēr pastāv zinām apgūšanas problēma no Grieķijas puses, tieši tādēļ visam neliela daļa no šīs naudas tikai ir tikus reāli izlietot. Grieķijai būtu nepieciešām vēl 3,5 75 miljonu eiro, lai realizētu neatliekamos pasākums, un mēs izvērtējam iespēju šo naudu izlietot. Ir ļoti svarīgi, lai šis mehānisms darbotos neatkarīgi no dažādām administratīvajām robežām. Mēs esam izveidojuši arī īpašu darbu grupu komisijā, lai maksimizētu Grieķijas iespēju izmantot finansiālo palīdzību. Decembrī Atēnās mēs nozīmējām ekspertu, kas palīdzētu uh, valdībai nekavējoties uzlabot šo līdzekļu apgūšanu. Tāpat gribētu atsaukties uz Dublīnas uh, regulu, kuras mēķis ir uzlabot sistēmas efektivitāti un uzlabot patvērumu pieprasītāju aizsardzību. Es esmu pateicīga prezidentūrai par to, ka tā ir gatava uzsākt trialogu par šo jautājumu. Nesenais tiesas nolēmums vēlreiz pierāda, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama vienota, kopīga patvērums sistēma, kas nodrošinātu starptautisko aizsardzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama. Un tas ir kopīgs Eiropas Savienības mērķis, un kā tāds tas bijis jau labu laiku. Nepieciešamība pēc eh, izteiktākas solidaritātes um, arvien pieaug. Un Mums ir jāraugās, lai patvērumu meklētāji saņemtu vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no tā, kur viņi pieprasa šo patvērumu un ar taisnīgu un godīgu sistēmu visās Eiropas Savienības dalību valstīs mēs varēsim arī dalīt atbildības slogu. Dublins sistēma ir jāpapildina ar jaunām normām, lai novērstu jaunu krīžu veidošanos un lai trūkumi dalību valstu sistēmās tiktu novērst pēc iespējas ātrāk, lai tie kopumā nenovest pie cilvēku tiesību pārkāpumiem. Kā es teicu, mēs no komisijas puses turpinām atbalstīt Grieķiju, un es augstu vērtēju uh, parlamentu atbalstu, atbalstu no padomas puses, bet, kā es teicu, galvenā atbildība ir, bija un būs Grieķijas varas iestādēm. Paldies! Paldies! Malmstrāms kundzei! Tagad uzstāsies runātāji no politiskajām grupām un kā pirmo aicinu Janāku kundzi divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Nav nekādu šaubu par to, ka labāk ir izvērst preventīvas pasākums nekā ārstēt. Un pilnīgi piekrītu komisārs sacītājam par to, ko viņš sacīja par cilvēku tiesībām par visu patvērumu meklētāju tiesībām. Taču viņa nepieminēja, cik milzīgs ir šo cilvēku skaits, šo nelegālo imigrantu Grieķijā, cik daudz viņi tur ir. Turcija ir atcēlusi vīzes uh, Eh, visiem šiem cilvēkiem. Un eh, viņi var nākt no Lībijas, no Tripolis uz uh, Istanbulu un tad pā, tikt pāri robežai ar Grieķiju. Un no tā brīža situācija pavisam atšķirīga, jo visi tie, kas nonāk Grieķijas teritorijā cilvēks tirzniecības rezultātā, tad vai viņi pēkšņi aizmirst, kāda ir viņa izcelsme, kādā valodā viņi runā. Un, protams, ka Grieķijā Viņi pieprasa bēgļu status patvērumu. Un 350 cilvēki nonāk eh, pār, pārkāpj robežu starp Turciju un Grieķiju katru dienu. Un līdz ar to eh, komisārs kundze vajadzētu šķirt atšķirīgas sistēmas. Es ceru, ka jūs tam varētu piekrīt, piekrist. Grieķiju skar 81 90% no visas migrantu plūsmas. Nu, tā tad tā, tā situācija ir īpaši grūta. Mēs esam izveidojuši daudzus uzņemšanas centrus, mēģinot nodrošināt, ka tajos eh, ir cilvēku cienīgi apstākļi. Taču uh, arī Turcija ir jādara savs darbs. Tai ir jāīsteno uh, nolīgums ar Eiropas Savienību par uh, atpakaļ nosūtīšanu, un, un arī ar Grieķiju. Tā ir nolīgums kopš 1991. gada. Turcija šai ziņā ir cienīgi aizturās pret, visām, pret visiem nolīgumiem. Mēs Grieķijā neviens negribam pārkāpt cilvēku tiesības. Un mēs e, esam daļa no Eiropas Savienības, mēs iestājamies par Eiropas Savienības vērtībām un mēs cīnāmies par šīm uh, Eh, vērtībām. Un mēs arī turpmāk tā darīsim. Taču mums tiešām ir nepieciešams komisijas, Eiropas parlamentu un padomis atbalsts. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad Gijomas kundze savas grupas vārdā lūdzu. Paldies! Eh, bēgļu situācija Grieķijā tiešām rosina bāžas, un tas jau nav pirmo reizi. Eh, šis temats šodien vēl vairāk ir kļūst svarīgāks. Uh, Un 2010. gada dekrets Grieķijā ir paredzējis uh, arestēt uh, uh nelegālos imigrantus, jo īpaši cilvēkus, uh, kuriem ir infekcijos slimības. Un šī situācija ir, īp, ir īpaši bažas rosināša, jo te tiek izstrādāta īpaši uh, diskriminatīva kritērija, un te arī ir vairāk uh, tiek uh, kūdīta uh, sabiedrības pretestība pret. Uh, nelegāliem imigrantiem, bet šiem cilvēkiem taču ir nepieciešama starptautiskā sabiedrības aizsardzība, un es domāju, jums būtu jāapzinās, kāda ir reālā situācija. Uh, Un vēl ir īstais brīdis pievērsties citiem uh, aspektiem. Mums ir eh, konkrēti eh, jāatskaitās par spērtajiem soļiem. Mans pirmais jautājums ir par to, kādas, kāda rīcība tika uzskatīta par būtiski svarīgu līdz šim, un kas ir paredzēts, lai varētu identificēt šīs personas, jo šim, šiem cilvēkiem eh, taču ir nepieciešams, lai tiktu izskatīts viņu pieprasījums. Grieķija tagad ir spiest izpildīt Eiropas žandarma lomu. Jāņem vērā, ka Grieķijā taču ir milzīga migrācijas plūsma. Taču vienlaiks jāņem vērā arī uh, cilvēku tiesības un uh, solidaritāte dalībvalstu vidū. Paldies. Uh, liberāļu grupas vārdā Grīsbeks kundze lūdz divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, tārgie kolēģi mēs runājām par šo izaicinājumu. Nav šaubu par to, ka mēs te saskaramies ar milzīgu izaicinājumu kas stājas Grieķijas priekšā, taču galveno, tas, galvenokārt tas ir izaicinājums Eiropas Savienībai. Un tas īpaši skar arī pilsoņus. Mēs varētu domāt, ka 20. gadsimta beigās, kad tika nojaukts Berlīnas mūrs, mēs e, vairs nebūsim spiesti noraudzīties jauna mūra celšanā Eiropas Savienībā. Taču uh, jauni mūri slēja Grieķija, lai spētu atbildēt uz milzīgo, uh, uh, milzīgo migrantu plūsmu, kā jau norādīja mūsu Grieķijas kolēģi. Pār par 300 uh, migrantu nonāk Grieķijā ikdienas šķērsojot Turcijas-Grieķijas robežu. Uh, Mēs būtu cerējuši, ka tāda situācija neatkārtojas, un te jāņem vērā arī uh, cilvēku necienīgā situācija, ar kur saskaras šie migranti. Un Grieķija pastāvīgi mēģina uh, pēc iespējas labāks uh, apstākļus nodrošināt šiem cilvēkiem. Uh, Protams, sniegt atbildu uz šādu plūsmu ir ļoti grūti, vēstījumi sarežģīti, tad es nesniegšu sīkākus datus, taču galvenais te jā, jādomā par solidaritāti, arī Cecilija Malstrēma uz to norādīja, jāparedz finansējums, eh, mehānismi, eh, kas eh, būtu visas Eiropas līmenī, lai Eiropa varētu cilvēku cienīgi atbildēt uz šo cilvēku situāciju. Eiropas, Eiropā pēdējo nedēļu laikā izskanēja aicinājums uh, izstrādāt tādu tekstu, kas paustu dalībvalsts solidaritāti pret Grieķijā notiekošo šai ziņā. Tikis, eh, šai ziņā ir vesela virkne tekstu, tie visi ir spēkā, taču nevajadzētu līdz ar to mums apjukt. Francijā mēs, teiksim, runājam par iekšējām robežām, kaut arī reāli būtu jārunā par ārēju robežu aizsardzību humanisma garā. Un trešais vēstījums, eh, komisārs Kunze Es gribētu gūt, es gribētu, lai eh, tiktu izveidots politisks līdzsvars starp ziemeļiem un dienvediem, eh, izstrādājot partnerības starp ziemeļiem un dienvediem, lai migranti nevēlētos nonākt eh, Eldorādo zemē, kas tāda nemaz nav. Paldies. Paldies, Krisbeks kundze. Tagad ir zaļā, zilā kārte no Papa Nikolau kunga. Viņš vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs tam piekrītat? Jā, lūdzu. Runājot par komentāriem, kas šeit izskanēja Grieķijas virzienā. Pagājušajā gadā apmēram 60 tūkstoši cilvēku tika aizturēti Grieķijā. Viņi ir no Ziemeļāfrikas, no citām trešām valstīm, ņemot vērā visus tos notikumus, kas šajā reģionā notika. Taču Grieķijā e, ir pār par 200 e, tūkstoši cilvēku, kas. Mm, Eh, kas nonāk eh, no trešām valstīm. Vai jūs domājat, ka Grieķija viena pati var, var atrisināt šo problēmu, jo šo iedzīvotāju, šo nelegālo imigrantu tik daudz, cik ir iedzīv, vairāk nekā iedzīvot Grieķijā? Krīsbergs kundze. Protams, es ļoti labi saprotu, ka Grieķija nevar viena pati sniegt atbildi. Un es zinu, kāda ir situācija Samus salā. Es esmu bijusi Samu salā, taču es esmu bijusi arī Lampedūzas salā, kas pieder Itālijai, un es saprotu, cik šī problēma ir sarežģīta. Tikai solidārā veidā sniedzot atbalstu Grieķijai, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs varam sniegt atbildi uz šo problēmu, un atbildi ir jāsniedz ņemot vērā visas uh, Eiropas Savienības uh, politikas. Un vēl es jums gribu sacīt, es ļoti labi saprotu, ar kādām grūtībām saskars uh, Grieķija. Tā ir, ka es pat būtu Grieķijā. Paldies, Grīsbeks kundze. Tagad vārds Flotres kundzei, zaļo politiskās grupas vārdā lūdzu. Cik daudz ir man laika, jautā Flotres kundze. Pusotra minūte lūdzu. Uh, oui, c'est pas la première. Jā, Ne nu, jau pirmo reizi mēs runājam par šo tēmatu. Un es uzskatu, ka visas institūcijas, pamatiesība aģentūra, Eiropas Savienības tiesa, eh, civila eh, pilsoniskā sabiedrība arī visi vēlas saņemt atbildus eh, šo lielo problēmu. Grieķija saskars ar milzīgu imigrantu plūsmu. Uh, Es esmu apmeklējis Grieķiju, un man jāsaka, ka tur valdošā situācija ir cilvēku necienīga, un uh, milzīgi daudz cilvēku ir arī miruši uz uh, Turcijas, Grieķijas robežas uh, pie Evrosas. Un uh, arī pilsoniskā sabiedrība E, ir secinājusi, ka ir daudz antirasistisku uzbrukumu Atenās un Patrā, tāda bija 63 2011. gadā, ņemot vērā priekšvēlēšanu kampaņu, kas pat labāk norisinās Grieķijā, šī situācija tikai pasliktinās. Un e, šo politiku var raksturot kā pretimigrantiem vērstu, ksenofobu pat savā ziņā un Tepat ir arī uh, priekšlikums par to imigrantu nelaišanu iekšā, par kuriem ir aizdoms, ka tie ir infekciozo slimību pārnāsātāji. Protams, ka Eiropas Savienībai jāsniedz atbildi, ņemot vērā savu sadarbības un solidaritātes principu, savas vērtības. Uh, tā vietā, lai mēs uh, izgrūstu Grieķiju no Schengen zonas, tas ir pilnīgi nepieņemas priekšlikums. Drīzāk dalību valstīm uh, būtu jādara viss, uh, lai, lai netiktu nosūtīti uh, patvēru meklētāji uz Grieķiju. Tā ir pilnīgi liekulība no citu dalībvalsts puses jānodrošina pamatprincipu ievērošana. Es domāju, attiecībās ar Turciju mums jābūt realistiskiem. Mums ir jānodrošina godīga, uh, uh godīga attieksme. Jo, protams, ka attiecībā uz vīzu mums nav iespējams nodrošināt uh, uh vienādu attieksmi. Turcija nedrīkst nosūtīt uh, tālāk uh, mm, imigrants uz Grieķiju, milzīgi daudz no Sīrijas nonāk Turcijā un tālāk Grieķijā. Katram ir jāuzņem savā atbildības nasta. Liels paldies! Tagad vārds Trienda Filidis kungam no eh, Eiropas kreiso eh, politiskās grupas. Līdz ar to noslēgsies eh, to runātājs skaidrs, kas runāja, to runātāju, tie, loks, kas runāja no politisko grupu puses. E, man jāsaka, ka vairs nav iespējas e, pārsniegt. Jūs runājat atvēlēto laiku par veselu minūti. Trianda Filīdis kungs, jums vārds uz divām minūtēm. Priekšstādātājs kundze, paldies. Imigrantu situācija Grieķijā ataino vispārējo situāciju politiskā, ekonomiskā mm, eh, situācija, diskriminācija, iebiedēšana. Šie elementi atainu raksturo šo situāciju. Mēs redzam, kādos apstākļos dzīvo migranti. Viņu higiēnas prasīs, piemēram, netiek ievērots. Taču visi tie imigranti, kas nav aizturēti, dzīvo sociālās uh, neiekļautības situācija. Viņi kļūst par eh, rasisma upuriem, eksploatācijas upuriem. Un šajā vēlēšanu kampaņas eh, gaisotnē arvien vairāk parādās negatīvas uh, parādības šie migranti kļūst par krēkāžiem, par vaininiekiem šajā uh, eh, nožēlojuma situācijā. Viņi tiek uzskatīti par uh, slimību nesētājiem un ksenofobija ar viņu pieaug. Un uh, tīrīšanas pasākumi arvien vairāk pieaug. 2011. gada trešajā semestrī bija 63 rasisma kūdīti uzbrukumi, un tajos eh, piedalījās arī um, nepilngadīgas personas. Es domāju, ka ministra pieminētā solidaritāte Uh, sniegsies tālāk par vienkārši vēstījumu un vēlmju paušanu, taču izvērtīsies par reālu atbalstu tai valstī, kas savas geogrāfiskā izvietojuma dēļ nevar atrisināt šo milzīgo problēmu ar migrantu plūsmu. Šie migranti dodas meklēt labāku dzīvi Eiropā. Grieķija ir nepieciešams atbalsts uh, attiecīgu uzņemšanas centru izveidā, izveidē. Eiropā ir jāparāda sava īstenā sēja. Mums ir jādzīvo. Uh, Eh, pacifistiski eh, līdzās pastāvēšanas apstākļos, nevis ksenofobiski. Paldies, turpina priekšstādātāji. Tagad dodu vārdu uz divām minūtēm Holmējers kundzei. No sākuma gribēju teikt paldies eh, patvērumu atbalsta birojam, kas pašlaik jau ļoti efektīvi ir uzsācis sniegt palīdzību Grieķijai un efektīvi rīkojas uh, tajās jomās, eh, kuras kolēģi tikko pieminēja, proti veidojot uh, un būvējot uh, pieņemamas uh, patvēruma ēkas un telpas. Nākotnē šīm telpām būtu jāatbilst Eiropas standartiem, un tādējādi tās varētu saņemt atbalstu no Eiropas Savienības līdzekļiem ar Eiropas patvēruma atbalsta biroja starpniecības uzskata par svarīgu un nepieciešamu par to, lai mēs ne, šajā parlamentā nevienmēr runātu tikai par patvēruma nežēlīgo pusi un grūtībām, bet arī par to, kā mēs gribam rīkoties. Un eh, lai no Grieķijas, kur ir katastrofālā stāvoklī, netiktu prasīts vienas lakts lai, laikā izdarīt visus, novērst visus trūkums. Tam ir jāpiet realistiski, un tāpēc es uzskatu, ka ir saprātīgi, ka vairākas uh, valstis uh, ir uh, atlikušas uh, bēgļu izvešanu un darīs to nākotnē. Uh, Uzskatu, ka ir jāizveido sadarbība un jātīsta sadarbība ar Turciju. Pateicos komisārai, ka viņa teica, ka tas tiek mēģināts darīt, un domāju, ka vīzu politika ir jāsaist. Uh, vīzu politikas saistīšana ar atpakaļ uzņemšanas politiku ir uh, salīdzinoši sarežģīta, jo domāju, ka vīzu jautājumos vajadzētu koncentrēties uh, uz studentiem, uz biznesmeņiem, un tas varētu būt risinājums tām valstīm, uh, kurām joprojām nāk saskarties ar grūtībām šajā jomā. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, vajadzētu vienoties par policijas sadarbību, jo šeit taču ir runa par cilvēktirgotāju apkarošanu, kas veido savu biznesu uz cilvēku ciešanu rēķinu. Un domāju, ka Turcija ir gatava šādai policijas sadarbībai šajās jomās. Lielas paldies, Holmeieris Konze! Rubika kungs, vai jūs pacēlāt savu zilo kārti, ja? Labi, Holmeieris Konze, jums ir zilā kārte, tad Rubika kungam dod vārdu. Jā, gribēju pateikties Holmeieris Konzei, jo viņa ir iestrādājusi arī pozitīvos aspektus, varbūt vajadzētu izstrādāt uh, zilo kārti un padomāt par to, kā mēs varam integrēt uh, migrantus uh, saprātīgi Eiropā. Ir jāraugās, uh, kāds ir uzņēmēja pieprasījums, lai viņi varētu tik pozitīvi integrēti darba procesā. Ir nepieciešams veikt precīzu analīzi un jāparaugās. Uh, vai mēs esam gatavi un kādā veidā integrēt šos cilvēkus Eiropā. Paldies, Rībiga kungs, Homēris kundze. Liels paldies! Es tiešām uzskatu, ka sadarbībā ar Eiropas patvērumu atbalsta bīroju un Grieķijas varas iestādēm mums būtu jāmēģina ātrāk noskaidrot, kuras no personām, kuras ir ieradušās Grieķijā, uh, zināmos apstākļos varētu tikt nosūtītas uz citām Eiropas valstīm, jo pirmkārt viņi vairs nevar atgriezties savā dzimtenē, un otrkārt viņiem ir attiecīgs potenciāls un kvalifikācija, kas mums visiem varētu būt noderīga. Tomēr šeit galvenokārt ir runa par to, ka ir jāpalīdz Grieķijai vispār uzsākt un paveikt šo migrantu identifikāciju un reģistrāciju, lai šie procesi varētu virzīties priekšu kā arī atgriezt savās izcelsmes zemēs tos migrantus, kuriem nav ne kvalifikācija, ne tiesību uzturēties Eiropā. Liels paldies! Tagad vārds Drucis kungam divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms pateikties komisijai un komisārai Malstrēmas kundzei personīgi par to, ka viņi atbalstīja Grieķiju pēdējo gadu laikā. Mēs, mēs nevaram noliegt. Saskaramies ar problēmu, kas ar vien pie, ap, pieaug savos apmēros. Grieķijā ir runa arī par higēnas noteikumu ievērošanu, un vēl ir pašā pamatā esošs jautājums. Uh, Eh, kas būtu darāms, lai palīdzētu pēdiņā šiem ārzemniekiem. Nu, runājot par to, ko Grieķija nav izdarījusi, nu tā, kas tai bija jāizdara, jāsaka, mēs Grieķi nevaram ar to leku lepotos. Taču gribu uzsvērt, ka šī problēma attiec uz visu Eiropu. Un Es saprotu, cik dāsni tiek sniegts atbalsts, atbalsts Grieķijai, tomēr es atļaušos apgalvot, ka Grieķija, eh, ka Eiropa vēl nav darījusi visu uh, reāli eiropeiskas patvērumu politikas izveidē, un tāpēc aicinu komisiju sākt procedūru, lai aizstātu Dublinas divi sistēmu ar uh, solidaritātes sistēmu starp dalību valstīm. Šeit mēs saskaramies ar tādu situāciju, kas neņem vērā eh, visu dalību valstu intereses. Un te tiek aitāts dažām citām dalību valstīm, kā Grieķijai, piemēram. Pat tad, ja Grieķijai izdotos eh, izmantot visus Eiropas Savienības fondus, Eh, tai neizdotos atrisināt visu migrantu plūsmu, jo 90% no visiem Eiropā nonākošiem migrantiem nāk tieši savu Grieķi. Un vēl noslēguma komentārs. Jā, mēs atrodamies tagad. Eh, mm, vēlēšana kampaņas apstākļos un ekstrēmistiskās pārtījas izmanto šo uh, smago migrantu jautājumu, populistiski saukļi izskan un ar pilsoņiem tiek manipulēts, un es gribētu aicināt visus būt modriem attiecībā uz šo jautājumu, īpaši šajā svarīgajā periodā. Liels paldies! Hrisogēlos kungs, uh, ar, izmantojot zilo karti, grib jums izdot, uzdot jautājumu. Lūdzu, Hrisogēlos kungs! Tus, tusas kungs, jūs eh, arī bijat iepriekšējās valdības sastāvā, gribētu uzdot jautājumus. Cik uh, procenti tika izmantot no šiem 309 miljoniem, ko nosūtīja Eiropas Savienība. Jūs runājat par šiem milzīgām izmaksām, kuras nevar īstenot Grieķija. Te pašā laikā milzīgi daudz līdzekļu netika izmantot, un šie līdzekļi tika paredzēti labvēlīgai, eh, labprātīgai nu, atpakaļ nosūtīšanai. 3000 pieprasījumi ir bijuši eh, un eh, cik daudz no šiem pieprasījumiem reāli tika izskatīti un cik patvērumu prasītāji ir sasnieguši eh, beigu status, panākuši beigu status, atbild Hrisogeles kungs. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, taču es negribētu šeit parlamentā to skatīt, zināms, opozīcijas gaismā, kas pastāv Grieķijā. Šis jautājums ir jāuzdod valdībai un Eiropas komisijai. Tā jūs saņemsiet visu atbildi. Paldies! Hristogelovs kungs, jūs rīcībā ir viena minūte. Mm, Grieķijā mēs redzam, ka migrantu plūsma ir īpatnēja Grieķija 20 gadu laikā bija imigrantu valsts, taču tā nebija imigrantu uzņemšanas valsts. Grieķija atrodas e, e, ģeogrāfiski jūtīgās zonās, tā ir gara robeža ar Turciju. Varētu uzdot jautājumu, vai Austrija, ASV, e, Beļģija, Vācija varētu būt tik spēcīgas valstis, ja tām nebūtu visu to migrantu. Mēs negribam iestāties par um, pasīvu nostāju. Taču te jāņem vērā arī, cik daudz cilvēku tiek nosūtīti atpakaļ, uh, cik daudz līdzekļu netiek ieguldīti uh, sienu būvēšanā, un te tiek pārkāptas uh, cilvēku pamatiesības. Uh, Tomēr pastāv realistiskas, dzīvot spējīgas uh, atbildes, risinājumi, kur Eiropas Savienība varētu līdzēt. Grieķija saskars ar šīm problēmām, taču tai tās nebūtu jārisina vienai. Uh, Eh, tika izveidots eh, mm, dokumentu skatīšanas centrs, eh, profi, migrantu profilēšanas centrs, uzņemšanas centrs, taču ar to nepietiek. Priekšstādā turpina Hristogēlas kungs, jūs esat pārsniedz, jūs runājat atvēlēto laiku. Paldies, un tagad vārds pusatilu kungam. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka kāds no iepriekšējiem runātājiem sacīja, ka Grieķija izjūt uh, drudža simptomus, ja mēs runājam par imigrāciju, un ir jāatzīst, ka Eiropā uh, ir valstis, kas ir uh, tranzīta valstis. Grieķija tranzīta valsts, tā nav mērķa valsts, un to ir svarīgi precizēt. Grieķija ir tranzīta valsts, un imigranti, kas uh, iebrauc Grieķijā vai iekļūst Grieķijā, nevēlas tur palikt, bet vēlas doties uz citām Eiropas Savienības valstīm, īpaši uz uh, valstīm Eiropas ziemeļos. Un tas nozīmē, ka gan ārējās uh, Grieķijas robežas, gan uh, imigranti, kas ierodas Grieķijā, nav tikai Grieķijas problēma, tā ir Eiropas Savienības problēma. Un, uh, To pašu, ko par Grieķiju var teikt arī par citām valstīm, par Maltu, proti manu valsti, par Lampedūzu. Un 60 tūkstoši cilvēku, kas ieradās Lampedūzā, viņi jau nevēlējās tur palikt. Tie, kas šādi domā, uzskata nepareizi. Tāpēc ir jāatrod pareiza metode, kā atrisināt šo kopējo Eiropas problēmu kopīgiem spēkiem. Uzskatu, ka padomis priekšlikums pārskatīt Dublinas regulu nav pietiekams, un mēs esam ļoti tālu no vienošanās panākšanas. Es uzskatu, ka padomis secinājumi par solidaritāti, kaut arī tas ir solis pareizajā virzienā, tomēr nav pietiekami. Visiem ir jāsaprot, ka Šī ir Eiropas problēma, un ja mēs to neizdarīsim, tad risinājumu mums nebūs. Lielas paldies, Busatila kungs, un tagad došu vārdu Fajonas kundzei uz vienu minūti. Viņa nav telpa. Tagad dod vārdu Papa Nikolau kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. attiecībā uz šeit izskanējušo informāciju es gribētu sacīt, ka Grieķi ir viesmīlīga tauta, un mēs ievērojam tu, migrantu tiesības, taču pēc šeit izskanējušajiem komentāriem jāsaka, ka uh, upura ģimenes uh, tiesības uh, Ehm, tika nogalināta sieviete pulksten 18. un to izdarīja ārzemnieki. Tas arī jāņem vērā. Un te tika pieminēts, cik daudz ir migrantu Grieķijā. Un eh, eh, tika arī minēts tas fakts, ka mēs nevarētos uh, slēgt pamat durvis, kas ir arī lokš šai gadījumā. Un Grieķija ir atrodas uz Eiropas Savienības robežas, Frontex un citas aģentūras ir sacījušas, ka robeža starp Turciju un Grieķiju ir emigrantu ieplūšanas zona. Tātad mums labāk būtu jāaizsargā mūsu robeža. Taču mums ir arī jāpieprasa no Turcijas nebūt tik iecietīgai pret cilvēku tirgotājiem. Viņi izmanto šo situāciju un novirza šos migrantus no Turcijas tālāk uz Grieķiju. Es te arī domāju par tiem cilvēkiem, kas pieprasa starptautisko aizsardzību. Arī šai ziņā mūsu attieksmē ir jābūt uh, godīgākai. Un te es, protams, atsaucos uz Dublinu divi. Protams, pastāv jautājumi. Taču priekšstādātājs kundze. Uh, priekšsēdētāja turpina. Eh, es jums vēl došu dažas sekundes, taču nerunāju tik ātri lūdzu. Turpina papa Nikolau kungs. Dargi, um, dārgie kolēģi, jūs taču savā valstī neuzņemat 400 eh, migrantu ikdienas saskaņā ar Frontex datiem. Um, protams, ka te mēs saskaramies ar vēlēšanu kampaņu, un vai jūs vēlēšanu kampaņas laikā jūsu valstīs esat kādreiz dzirdējuši tādus ekstrēmistiskus aicinājumus izvietot gar robežu mīnas. Priekšstādātāji pārtrauc papa Nikolau kundze. Buskur kundze. Paldies, priekšstādātāji, komisārs kundze. Izskatās, ka Grieķija vēlas sacīt, ka migranti vai tie ir ieradušies eh, legāli vai nelikumīgi, apdraud sabiedrības veselību, un eh, Grieķija plāno būvēt vēl vairāk aizturēšanas centra. Priekšdarbi jau ir uzsākti, un Grieķijā aizvien lielāku popularitāti iegūst ksenofobija. Grieķija neatbilst uh, savām nepild savas juridiskās saistības. Un jācer, ka Eiropas Savienības palīdzība ir noderīga šajā situācijā. Tomēr gribētos jautāt, vai Eiropas Savienības nauda tiek izmantota, lai apkarotu ksenofobiju un mig diskrimināciju. Domāju, ka ekonomiskās krīzes laikā tam jāpievērš aizvien lielāku uzmanību. Lielas paldies, Boskurs kundze. Līdz ar to tagad pāriesim pie brīvā mikrofona un gribētu dot vārdu Bazēsku kundzei. Lūdzu. Paldies! Atbilstoši Grieķijas statistikai 90% no visiem imigrantiem, kas sasniedz Eiropas Savienību 2011. gadā, darīto tieši caur Grieķiju, vai jebkura dalība valsts nepiedzīvot problēmas šādā situācijā. Es domāju, mums ir nepieciešama saskaņot pieeja Eiropas līmenī šādos gadījumos. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu valstīm ir jāsadarbojas, lai regulētu migrantu plūsmas un nodrošinātu ārējās robežas. Frontexam šeit ir īpaša loma, un tādēļ aģentūrai būtu jādubulto savas pūles, palīdzot Grieķijas varas iestādēm. Uh, Imigrantiem ir jāpiešķir ātrāk atbilstošais status, un administratīvās procedūras ir jāpātrina. Vakar Grieķijas valdība pasludināja brīvprātīgās repatriācijas schēmu. Tas ir būtisks solis uz priekšu, tīpaši tādēļ, ka te ir iesaistīts arī nevalstiskās organizācijas. Paldies! Tagad es došu vārdu. Κοπράκολο κοντζάι. Στην Ελλάδα πρέπει να ειδωθεί ως μια... Grieķijā esošo migrantu problēma ir jāuztver kā tāda, kas risinām humtā, humāni. Te mums jārod risinājums vairāk par 200 tūkstošiem migrantu ik gadu, nelegālo migrantu nonāk Grieķijā, un pat labāk šis skaits kļūst ar vien lielāks. Viņi, šie cilvēki, mm, mm, grib. Uh, izvairīties no vajāšanām, kāra situācijas savās valstīs. Un Grieķija viena pati nevar atrisināt šo problēmu ar milzīgo migrantu plūsmu, jo, kā jau daudz mīlēja, Grieķija saņem 90% no visiem migrantiem, kas mēģina nonākt uz Eiropas uh, kontinentu. Un, Un eh, saskaņā ar Dublinu 2 Grieķijai šī situācija ir jārisina, ir milzīgi daudz nelegālu imigrantu. Un te ir arī dari, eh, runa par to, ka patvērumu meklētāju eh, eh, pieprasījumi netiek izskatīti pietiekoši ātri. Taču jāņem vērā, ka šī problēma ir milzīga Grieķijā. Grieķija varētu rast risinājumu tikai tad, ja mēs to varētu risināt kā Eiropas problēmu. Paldies, paldies, Gēlērs kundzei vārds. In... Paldies! Problēma Grieķijā ir Eiropas problēma, un tā kā tāda arī jārisina, reformējot Dublinu divi un investējot naudu Grieķijas patvērumu sistēmā, bet naudu var izlietot tikai Grieķijā, un šeit mēs redzam būtiskus trūkumus, kas izpaudās arī ziņojumā par Grieķijas nacionālā rīcības plāna īstenošanu. Mēs redzam, ka jaunajā patvēruma dienestā darbojas tikai 11 cilvēku no 700 uh, štata vietām, un tas funkcionē un darbojas tikai sestdienas rītos. Tāpat arī apstākļi bēgļu uzturēšanās centros uh, m, nav pieņemami. kopumā joprojām ir daudz problēmu un tagad pirms vēlēšanu kampaņas e, šie migranti tiek izmantoti kā instruments, lai piesaistītu vēlētāju balsis, bet mums ir jādomā par e, to, ka migrantiem būtu jādod e, cilvēku cieņas pilnas dzīves nosacījumi šeit Eiropā. Paldies, Obermājer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es saprotu Uh, dažas lietas ar šīs dienas diskusijā nesaprot. No vienas puses uh, komisija um, vēlas uh, atgādināt par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem un jāteic, ka patvērumu prasītāji ir jāsūta atpakaļ uz pirmo iebraukšanas, ieceļošanas zemi un uzskata, ka Dublinai šo Dublinas regulē šo situācija ir grūti atrisināt. Robežas ir eh, atvērtas, un ja mēs atvērsim vārtus, Turcija nesadarbosies, tad uh, būs nepieciešama zināma optimizācijas priekšlikuma. Es gribēju jautāt, kāpēc eh, netiek jautāts, vai tiešām žoks ir labākais risinājums, jo nedrīkst jau aizmirst arī iedzīvotājus šajos reģionos. Arī viņiem, eh, Grieķijas iedzīvotājiem šajā reģionā ir tiesības saņemt aizsardzību. Liels paldies, turpina priekšsādātā, un pēdējais <clears throat> brīvajā mikrofona procedūras ietvaros uzstāsies Jakolīno kungs. Grazie, signora prezidenta. Paldies, priekšsādātāja. Šajās debatēs mēs runājam par līdzīgiem jautājumiem, par kurām tieši tādās pašās debatēs runājām jau pirms gada. Un tikai pirms gada uh, mēs runājam par Lampedūzu, kad uh, eh, 60 tūkstoši cilvēki ieradās uh, Itālijas krastos. Jāsaka, ka ir grūti tikt galā ar šiem ekonomiskajiem migrantiem, jo viņi neierodas nedz Itālijā, nedz Maltā, nedz arī Grieķijā, lai tur paliktu, bet lai uh, pārvietotos tālāk uz uh, e- Eiropas Savienības citām valstīm. Es gribētu komisārs kundzei ierosināt uzsākt sarunas par to, lai uh, varētu piešķirt papildus līdzekļus laika posmam 2014. līdz 2020. gadām. Un es to pašu ierosinu padomēji - vairāk darīt un mazāk runāt. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, citādi jautājumu neatrisināsim. Paldies Jakolīno kungām, komisārs Kunz Malmstrom vārds jums. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī par šīm debatēm, kas bija ļoti svarīgas, un mēs noteikti vēl pie tām atgriezīsimies. Grieķijai ir jāizdara vairākas lietas nekavējoties. Pirmkārt, jāturpina strādāt pie rīcības plāna, lai notrošinātu pienācīgus uzņemšanas apstākļus, kur cilvēks varētu pārbaudīt, reģistrēt un izskatīt viņu lietu pēc iespējas ātrāk. Ir nepieciešama humanitārā palīdzība tiem cilvēkiem, kur patreiz atrodas Efros reģionā sarežģītos apstākļos, tīpaši bērni un citas mazais sargātās grupas. Ir nepieciešama labāka robežas aizsardzība un ir jāizstrādā iespēja, lai cilvēkus varētu atgriezt atpakaļ viņu izcelsmes zemē, ja viņiem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nu nepieciešams administratīvo sistēmu reformas, lai varētu izmantot visus naudas līdzekļus, kas ir pieejami. Simtiem miljonu eiro ir pieejami, bet tie ir jāapgūst Grieķijas varas iestādēm. Tie ir mētiecīgi jāizmanto, un noteikti daudz ko var izdarīt, lai pātrinātu migrācijas procedūras šeit. Soļi ir spērti, progress ir panākts, bet vēl daudz ir jādara. Mēs turpināsim palīdzēt Grieķijai. Mēs palīdzam ar naudu, kā jau es teicu. Atbilstošās aģentūras ir gatavas sastrādāties ar Grieķijas varas iestādēm un palīdzēt īstenot rīcības plānu. Daži no jums pieminēja arī personāla nodrošinājumu, kas, protams, ir svarīgi. Frontex, Eiropol, tās viss ir gatavs palīdzēt Tāpat ir eksperti no dalību valstīm un no komisijas. Šeit ir arī svarīgu starptautisko organizāciju pārstāvi, kas ir gatavi palīdzēt, un mēs cenšamies Grieķijai palīdzēt tās centienos vedot sarunas ar Turciju, lai Turcija uzņēmtos lielāku atbildību. Mēs cenšamies arī Turcijai palīdzēt realizējot tās administratīvās reformas, kā arī palīdzam ar naudu. Tā kā progress ir, mēs esam gatavi palīdzēt. Neviens neapšauba milzīgās grūtības, ar kurām Grieķija šodien saskars. Ekonomiskā situācija ir grūta, daudz cilvēku Grieķijā cieši. Mēs to zinām, un mēs zinām, ka Grieķija savu geogrāfiskā stāvokļa dēļ ir ļoti atvērta migrantu plūsmām. Bet tas tiešām ir Eiropas mēroga jautājums, Eiropas problēma, un mēs turpināsim palīdzēt. Mēs strādāsim visi roku rokā. Neviens nesagaida, ka izmaiņas notiks vienas dienas laikā, bet būtu nepieciešams stabils progress, un to ir iespējams panākt tikai strādājot kopā, bet, kā es teicu, galvenā atbildība patreiz ir Grieķijas varas iestāžu rokās. Liels paldies par šīm debatēm, paldies par jūsu atbalstu un izpratni šajā jautājumā. Priekšsēdētājs kundze, esmu pārliecināta, ka mēs noteikti par šo jautājumu vēl runāsim visai drīz. Paldies komisāras koncei. Un tagad padoms vārtā došu vārdu Butskovu kungam, Dānijas ministram. Paldies, priekšsēdētāji. Nešaubīgi šī vakar diskusijas parādīja, ka mēs runājam par jautājumu, kas ir svarīgs mums visiem. Situācija Grieķijā ir ļoti saspringta, un tādēļ par to ir nepieciešamas padziļinātas debatas, un mums ļoti rūpīgi jāizvērtē visi tie izaicinājumi, ar ko Grieķija saskars, kā komisāra Malmstrāms kundze nu pat norādīja. Vēl daudz ir jādara, gan Grieķijā, gan arī mums, Un mums ir jāizrāda pienācīga solidaritāte gan ar Grieķiju, gan ar citām dalību valstīm, kas izjūt iespaidīgu migrācijas spiedienu. Tajā pat laikā mums atbalsts ir jāsniedz tā, lai ik viena dalībvalsts varētu reaģēt uz neplānotām migrantu plūsmām. kā arī lai tās varētu izpildīt šādos spiedīgos apstākļos savas starptautiskās saistības. Tāpat ir jānovērš arī tiesiskā krīze uh, migrācijas uh, un patvērumu sistēmās. Tāpat ir jāraukās, lai gadījumā, ja krīze veidotos, lai mēs varētu atbalstīt attiecīgo valsti, kur cieš no šāda uh, uh, milzīgu migrantu pieplūdumu. Un sniedzot atbalstu, es domāju, mēs panāksim, ka Grieķijā pēc iespējas ātrāk tiks izveidot patvērumu sistēmu, kas ir godīgi, taisnīgi, efektīva un kā rezultātā patvērumu pieprasījums var izskatīt atbilstoši. Un tādējādi, es domāju, normalizē, normalizēsies arī Dublinas sadarbības mehānisms. Un es gribētu pateikties jums par šīm debatēm, un es arī interesantu interesi uzklausīju jūsu viedokļus šajā jautājumā. Protams, mums ir nepieciešams vēl padziļinās diskusijas, jo, kā es teicu, tas ir izaicinājums ne tikai Grieķijai, bet arī Eiropas sadarbībai. Paldies ministru kungam, paldies visiem par šīm konstruktīvajām debatēm. Dāmas un kungi deputāti, līdz ar to pat labam pārtraucam darbu un turpināsim to pulksten deviņos. Paldies!